tā varētu pielāgoties 2013. un 2014. gadam. To es gribēju pateikt. Un liels paldies, priekšsēdētāji! You want, you want to add something, Commissioner? You... Paldies, Langs kungs, komisār kungs, jūs vēlaties kaut ko pateikt? Jums ir tiesības šīs debats pabeigt, ne? Nu, labi. Līdz ar to esam pabeiguši darbu pie šī punkta. Nākamā sanāksme būs rītdien, pulkstens deviņos. pēc tam no 10 līdz 1 un no 3 līdz 5. Darba kārtība ir pieejama parlamenta mājas lapā. Līdz ar to sanāksim ir slēgt. Lai jums jauks vakars. Paldies!